tā kundze. Tie, kuri vēlas iekļūt, piemēram, ASV, viņi var to darīt tikai tad, ja viņiem ir konkrēta atļauja. Protams, ka visi ievēro cilvēktiesības, bet katrai valstī ir arī tiesības ielaist savā teritorijā vai neielaist kādu cilvēku cilvēktiesības visur ir vienādas. Tie, kuri tiešām bēg no vajāšanas, kuri, kuru dzīvība ir apdraudēta, viņiem ir juridiski bēgļu status. Svarīgi, lai uz robežas tiktu sijāts un būtu kontrole, kuri ir migranti un kuri ir bēgļi. Paldies! Jūs varat uzdot tikai vienu zilās kartītes jautājumu katram runātājam. Tādēļ tagad dodu vārdu Nāzarkungam no sociālistiem. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi un kolēģis. Es runāšu par tiem cilvēkiem, kuri jau ir nokļuvuši Eiropas Savienības teritorijā. Mēs sastopamies ar humanitāru krīzi. Eh, Grieķijas salās situācija ir neapskaužama, mums ir izšķirīgi jārīkojas. To prasa ANO no Eiropas Savienības un arī no Grieķijas. Es uzskatu, ka tiešām tas būs ārkārtīgi nepatīkami, ja ANO lūgs mūs rīkoties. Ir skaidrs, ka pēdējā gada laikā situācija ir tikai pasliktinājusies. Un īpaši jāskatās uz bērnu stāvokli šajās nometnēs. Viena trešdaļa no bērniem, kuri šobrīd atrodas Grieķijās salās, ir bērni vecumā līdz 12 gadiem. Uh, Tur valda arī antisanitāri apstākļi, daudz bērni slimo. Viņiem ir nepieciešama medicīniska palīdzība. Ir svarīgi organizēt konferenci, kur piedalītos Horvātija kā prezidējošā valsts, Grieķijas valdība, ANO un Eiropas komisija, lai tiešām noregulētu šo situāciju Grieķijas salās. Paldies! Következő hozzászó. Paldies, Noisar kungam. Tālāk dodu vārdu Hakarainen kungs no ID grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Kurš gan gribētu savās mājās uzņemt cilvēkus, ko neesam uzaicinājuši? Somijā, Somijas ziemeļos ir izveidojusies tāda situācija, kur 35 tūkstoši bēgļi tika ievesti 2015. gadā. Tā rezultātā tika izvaroti bērni uh, un uh, izvērsās vardarbība pret jauniešiem. Bet, un es uh, pats esmu devies uz ārējām robežām un Piecis, es pats ar savām acīm redzēju, kā 500 cilvēku šķērsoja robežu, visi jauni cilvēki spēka gados, un mēdīji saka, ka tās ir bezpalīdzīgas sievietes ar bērniem. Manas acis man nemelo, es redzēju to, kas reāli šķērso šo robežu un kurš uzņēmsies atbildību uh, par uh, um, izdarītajām šausminošajām lietām un noziegumiem. Zilās kartīts jautājums jums, Hakarainen kungs. Vai jūs pieņemsiet to? Jā. Lūdzu. Jā, paldies. Jūs teicāt, ka savās mājās jūs neuzņemat nevienu, kuru neesat ielūdzis. Bet jāsaka, arī es jūs šeit neielūdzu. Neviens jūs šeit nav ielūdzis, bet jūs esat ievēlēts. Tas ir tiesiskuma princips. Un tieši tāpat mums ir patvēruma meklēšanas sistēma, kur jūs neielūdzat šos cilvēkus, bet viņiem ir tiesības lūgt patvērumu Un mēs ļoti labi zinām, ka pasaulē tiešām valda problēmas ar bēgļiem, bet tas jau neatceļ tiesiskumu. Jums ir 30 sekundes atbildēja Harknēnen kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par cilvēku tirdzniecību. Uh, Tas ir tas pats, kas narkotiku kontrabanda, tikai cilvēku tirzniecībā summas aprozās vēl lielākas. Un te nav nekāda sakara ar tiesiskumu. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Basēsku kungs no tāds partijas grupas lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! E, Migrācija. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienībai migranti ir vajadzīgi, mums ir nepieciešama kontrolēta imigrācija, un tas, kas šobrīd notiek, nozīmē vienkārši tādu nekontrolētu migrāciju, un tas nozīmē reāli, ka vienkārši cilvēki tiek tirgoti. Un tieši tādēļ tie cilvēki, kas nonāk pie Eiropas Savienības robežas, viņi atrodas briesmās jau no pirmā brīža, no tā brīža, kad viņi e, pametuši savu valsti. Viņi parasti šķērso kādu tranzītu valsti, un tur ir kriminālie tīkli, kas uh, pēc šos cilvēkus uz kuģiem, un tad savukārt viņi dodas pāri vidusjūrai. Un mums ir pienākums to visu pārtraukšanu, nelegālo migrāciju pārtraukt un pārtraukt pie avota. Mums ir nepieciešams vienošanās par atpakaļ atgriešanu, mums ir nepieciešama vienošanās ar tranzītu valstu valdībām tā, lai noziedznieki un viņu grupējumu tiktu neutralizēta, mums ir nepieciešamas arī flotes no dalību valstīm, kas varētu šos kuģus ar migr migrantiem virzīt atpakaļ. Tas ir tas risinājums. Savādāk gadiem ilgi mums būs problēmas un problēmas ar nelegālo migrāciju. Un tie Ir tie jautājumi, ko mēs darām Horvātijā, ko mēs darām Grieķijā. Paldies! Paldies! Lūdzu, pieturēsimies pie vienas minūtes laika. Tagad es Zimjaka kungs. Immer un immer wieder te. Paldies! Mēs atkal un atkal šeit Eiropas parlamentā runājam par uh, migrācijas krīzi, kas nav atrisināta. Kādēļ? Tādēļ, ka Eiropas Savienība joprojām uh, neakceptē realitāti, kas ir pie robežas. Uh, un mēs visu laiku runājam par tā saucamajiem bēgļiem, un mēs uh, klausāmies, ko saka citi uh, attiecībā uz uh, cienīgu izturēšanos, tad nekur nepanāksim. Ja nelegālie turpinās šķērsot robežu, tad mēs neko nevarēsim panākt. Manuprāt, ir nepieciešams tos kuģus ar migrantiem virzīt atpakaļ drošā veidā ir nepieciešams arī izdarīt spiedienu uz izcelsmes valstīm, jābūt arī sankcijām, uh, efektīvām sankcijām. No vienas puses sanāk tā, ka mēs pozitīvi uzņemam cilvēkus, kas uh, ierodas, bet savukārt, uh, ja kāds cilvēks vienkārši paņems līdzi kādu augli no atvaļinājumā, tad viņš tiek aizturēts pie robežas. Nu, tad padomāsim par to, ko mēs reāli darām. Mums ir jābūt atbildīgiem mūsu pilsoņu priekšā. Nepieļausim šādu nelegālo migrāciju un nepieļausim arī smadzeņu noplūdināšanu no izcelsmes valstīm. Paldies! Liels paldies! Tagad aicinu Delī kungu no Tautas partijas grupas. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák, ez egy... Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks, bet ir arī viens aspekts, par ko mēs vēl neesam runājuši, un tas ir saistīts ar to, par ko kreisā spārna, spārna kolēģi nerunā. Tas ir par Bosnijas eh, iedzīvotājiem un par Grieķijas iedzīvotājiem, kā viņi vispār sadzīvo ar to faktu, ka gadiem ilgi migranti ierodas pie viņiem, iet cauri viņa reģioniem, viņa pilsētām, ciemiem un viņi tagad baidās naktī uzturēties ārā. Es pats esmu no Serbijas, un es zinu, cik uh, traģiska ir situācija. 2015. gadā bija tik daudz migrantu, ka tajās pilsētās jau bija grūti dzīvot. Eiropas Savienības uh, dienvidos un uh, Eiropas dienvidu valstī situācija tiešām traģiska, un tāpēc ir nepieciešams palīdzēt tranzītu valstīm, Balkānu valstīm Tās nav nekādas bagātas valstis, tās ir valsts ar ierobežotiem resursiem, un šo valstu iedzīvotājiem rodas sajūta, ka visi, visiem rūp tikai migranti. Liels paldies, un tagad es aicinu Šoidrovas kundzi no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Cienījamie deputāti! kas šobrīd notiek Eiropas Savienībā un pie Eiropas Savienības robežām, tā ir īpaša situācija. Tā ir humanitārā situācija, kurā bēgļi atrodas katastrofiskā stāvoklī. Es pats esmu bijis Morijā, un man ir bijusi iespēja redzēt, kā tur cilvēki dzīvo. Cilvēkiem nemaz nav, kur atgriezties, ceļš tas runājot par bēgļiem no Sīrijas. Miljoniem cilvēki šobrīd atrodas ceļā no Āfrikas, Pakistānas, Afganistānas Un tā, protams, nav nekāda standarta situācija, kurai mēs būtu gatavi. Varam teikt tā, ka 2020. gadā Eiropas Savienība, protams, ir labāk sagatavojusies. Tāpēc varu teikt to pašu, ko teica kolēģis no Horvātijas, ka Horvātijas valdība un Horvātijas uh, eh, uh, eh, krasta sārdze, viņi dara, kas viņiem ir jādara. Viņi aizsargā Eiropas Savienības ārēju robežu. Protams, tas ir jādara cilvēciski. Un visneaizsargātākie. Šeit, protams, ir bērni, kuri dodas ceļā viena paša vai tikai ar savām mātēm. Paldies! Un tagad es aicinu Reslera kungu no tautas partijas. Cienījamā priekšsēdētāja, migrantiem ļoti grūti dzīvot, bet arī vietējiem iedzīvotājiem ir tikpat grūti dzīvot. Tā tas īstenībā ir. Te ir skaidrs saskatāms, ka mēs netiekam galā ar migrāciju. Grieķijā mēs redzējām tik daudz fotogrāfijas, kas ir uzņemtas par realitāti, un, un atceramies arī no citām valstīm, kādi attēli līdz mums nonāk, un tā tas ir visā Eiropas Savienībā. Horvātija ir parādījusi savu solidaritāti un uzņēmusi daudzus bēgļus un cilvēkus, bet pajumtas te pašā laikā pret migrantiem bieži vien izturas nepareizi. Šobrīd Horvātijas e, policija aizsargā Eiropas Savienības ārēju robežu un rodas daudzas bīstamas situācijas. Horvātijai un Eiropas Savienībai nevajadzētu uh, pakļauties politiskajam spiedienam, kas tagad ir redzams. Arī tagad šeit diskusija laikā mēs redzam šo spiedienu un jāizstrādā laba politika, lai aizsargātu savas robežas. Paldies! Un tagad mēs esam pabeiguši uh, oficiālās debatas, bet tagad mums vēl ir brīvais mikrofons. Septiņi deputāti ir pieteikušies. Slēdzu tagad sarakstu un uzklausīsim visus septiņus runātājus. Luis Devesa no sociālistu grupas lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētājas kundze. Paldies par iespēju izteikties pilnīgi visiem, kas ir pieteikušies šajā ārkārtīgi svarīgajā diskusijā. Es uzskatu, un tas ir absolūti skaidrs šajā situācijā, ka šis ir temats, kas ir saistīts par pamattiesību aizsardzību pie Eiropas Savienības robežām. Uh, Un ir tā, ka, šis ro, ka šis tiesības tiek pārkāptas, un tas notiek, piemēram, pie robežas starp Horvātiju un Bosniju-Hercegovinu, bet te pašā laikā, nu, nav tā, ka mēs šobrīd neesam savu uzdevumu augstumos. Kā tie pirī par to runāja, Hopis Agilāra runāja par to, un arī citi kolēģi. Nu jā, ir skaidrs. Tad, kad mēs runājam par nelegālo uh, robežu ķērsošanu, par to, ka cilvēki nonāk uh, uh, pie uh, Eiropas Savienībā, tad kā mēs varam runāt par nelegālo, uh, nelegālo robežu šķēršošanu, bet te pašā laikā mums nav, mēs nepiedāvājam iespēju nonākt legāli, mēs nepiedāvājam priekšlikums, mēs nepiedāvājam iespējas nokļūt šeit legāli, tad sanāk cilvēki nonāk, un tāpēc varbūt padomas priekš, pa, pa, pa, padomas pārstāvi varētu uh, par to izteikties. Lielas paldies! Un lūdzu, pieturēsimies pie Eiropas parlamenta vispārējās cieņas, un tagad aicinu Sofko kundzi no EPP. Zeit reden und die Sachen verschieben sich immer weiter nach hinten. Jā, jāsaka, ka netiek ievērots runāšanas laiks un ir citi, kuri vēlas runāt par citām tēmām. Lūdzu, vadiet sanāksmi tā, kā tas ir paredzēts. Šādi tev iespējams strādāt. Zofko képviselő asszony, öné a szó. Vārds Zofko kundzei. Jā, Es jau teicu, ka man tas ir ļoti emocionāli. Es nāku no Bosnijas un Hercegovinas, un patvērumu meklētāji bēgļi ir ārkārtīgi emocionāli. Un es tiešām vēlos nolasīt savu runu, jo pašai runāt ir grūti. Pagājušā nedēļā Zagrebā Bosnijas un Hercegovinas uh, ministrs lūdza palīdzību tādēļ, ka tā vairs nav humanitārā krīze, bet gan drošības krīze. Valstī ir nepieciešami vismaz papildus vēl 400 robežsargi. Un jāsaka, ka no piešķirtās Eiropas Savienības atbalsta tikai 7% ir iezīmēti vietējo iestāžu palīdzībai. Jāsaka, vienīgie, kuri gūst labumu no šīs krīzes, ir nelegālie imigrantu kontrabandisti. Jāsaka, ka acīm redzot arī ASV pārtrauks savu institucionālo atbalstu Bosnijai un Hercegovinai. Lūdzu, situācija ir tiešām nokaidēta, un tā tas nedrīkst turpināties. Paldies! Es aicinu, saka priekšsēdētāji, lūdzu visiem ievērot vienas minūtes runāšanas laiku. Barjanovs no GO. Jā, paldies. Es ļoti labi apzinos, ka uz Eiropas Savienības robežām notiek cilvēktiesība pārkāpumi, arī Horvātijas uh, policija noskatās un neiejaucas. Tāpat arī Francijas, Itālijas robeža un Spānijas dienvidu robeža tur ļoti bieži notiek cilvēktiesību pārkāpumi. Piemēram, pirms neilga laika Spānijas robežsargi nosūtīja atpakaļ uz Māraku bēgļus, neskatoties to, ka viņi jau bija izkāpuši uz Spānijas uh, zemes un ieradušies Eiropas Savienības teritorijā. Un šādi pārkāpumi ir sistemātiski. Ir svarīgi glābt cilvēkus vidusjūrā. Un tas būtu jāturpina. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Grava kungs no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji! Viena no Horvātijas prezidentūras prioritātēm ir Eiropa, kas aizsargā. Bet ar to mēs domājam arī uzlabot ārējo robežu aizsardzību un mūsu iedzīvotāju drošību. Svarīgi skatīties uz galvenajām migrantu šiem maršrutiem, kā viņi ierodas Eiropas Savienībā, Horvātijas robežas ir atvērtas un paliks atvērtas. Mēs nebūvēsim dzeloņstiepļu žogus, neskatoties to, ka mums ir diezgan gara Eiropas Savienības ārējā robeža. Katrā ziņā mēs vēlamies um, izpildīt savas startautiskās saistības. Mēs Katru dienu sastopamies ar migrantiem, kuri nemaz nevēlas palikt mūsu valstī, Horvātijā, bet vēlas doties tālāk uz rietumiem. Ir skaidrs, ka šī problēma skar nevis vienu valsti, bet visu Eiropas Savienību. Jā, varbūt nevienmēr politiskā attieksme ir vienāda un būs vienāda, bet tai ir jābūt cilvēcīgai. Paldies! Nākamā Zerenes kundze no sociālistiem un demokrātiem. Paldies! Patvērumu tiesības, tiesības uz patvērumu. Tā nav izvēle, tas ir pienākums. Pienākums, kas izriet no Startautiskās bēļu aizsardzības konvencijas, kas neļauj šos cilvēkus nosūtīt atpakaļ. Tas attiecas arī uz Horvātiju. Tāpat arī Eiropas Savienības dibināšanas līguma otrais pants saka, ka um, Eiropas Savienības pamatvērtības ir brīvība un brīvība līdztiesība. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka Eiropas Savienība un tās dalība valstis nav ievērojuši savas starptautiskās saistības, starptautiskos standartus. Šobrīd apstākļi nometnēs neatbilst starptautiskajiem standartiem. Ir skaidrs, ka netiek ievērotas tiesības. Jautājums, ko darīt ar tām dalībvalstīm, kuras neievēro ANO bēgļu konvenciju. Un ir svarīgi noteikti runāt arī ar izcelsmes valstīm un novērst visus trūkumus. Paldies! Paldies! Nākamais Kicus no Tautas partijas. Paldies! Es vēlos pateikties Eiropas komisijai par pieliktajām pūlēm, lai atrisinātu situāciju, uzlabotu bēgļu un migrantu stāvoklī uzņemšanas nometnēs, bet man šķiet, ka ir pienācis brīdis, lai mainītu Dublinas noteikumus. Ir jāmaina noteikumi. Cita ceļa vairs nav. Ir svarīgi izdalīt bēgļus pa visām dalībvalstīm. Nevar būt tā, ka lielākais slogs gulstas uz tām valstīm, kas ir vidusjūras piekrastē. Jāsaka, ka mēs to redzam kā vienīgo veidu. Tāpat ir arī Grieķijas premjera priekšlikums attiecībā uz 4000 nepavadīto nepilngadīgo, mēs vēlamies vismaz viņus sadalīt pa visām Eiropas Savienības dalību valstī. Tas būtu pirmais solis. Paldies! Un pēdējā Pereiras kundze no goja. Paldies! Mēs runājam daudz par cilvēktiesībām, un jāsaka, Eiropas Savienība piedzīvo vienu no lielākajām humanitārajām krīzēm šobrīd apstākļi ir necilvēcīgi. Mēs it kā pieņemam vienus un noraidam citus. Šie cilvēki uzturas um, nometnēs, kas līdzinās koncentrācijas nometnēm. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienība ir kļuvusi par neieņemamu cietoksni. Mēs esam noslēguši nolīgums ar Turciju un Lībiju kā izcelsmes valstīm, bet Beigu beigās Turcija un Lībija diktē mums savus noteikumus un būtībā mūs šantažē. Viņi vēlas saņemt aizvien lielāku atbalstu attīstībai. Katrā ziņā ir svarīgi risināt visus jautājumus un jāskatās, lai tiktu ievērotas starptautiskās tiesības. Labi, paldies! Un tagad došu vārdu komisārei Dalīkundzei. Paldies visiem par piedalīšanos debatēs, un es no dzirdētā secinu, ka pamatiesību ievērošana ieskaitot uh, nenoraidīšanas principu ir jāievēro neatkarīgi no tā, vai šie cilvēki nāk no ārpus Eiropas Savienības vai no Eiropas Savienības. Protams, es piekrītu arī to, ka nav pieļaujama fiziska vardarbība, neatkarīgi no tā, kurš to pastrādā. Tādēļ mēs raudzīsimies, lai tiktu īstenot pasākumi, aizsargājot eh, bērnus un citas mazais sargāto cilvēku grupas. Uh, visā migrācijas ceļā. Robežsardzēji un uh, um, robežu kontrolē, protams, ir jāstrādā atbilstoši noteiktajām normām. Tāpat uh, mēs arī izmeklēsim jebkurus cilvēku tiesību pārkāpumu gadījumus, un komisija turpinās sekot tam, kāda ir situācija uz ārējām robežām un vai tā atbilst Eiropas Savienības tiesību normām. Mēs turpinām sarunas ar mūsu partneriem un trešajām valstīm, tīpaši Rietumbalkānos, lai palīdzētu tām sniegt uh, palīdzību migrantiem un lai šīs valstis nekļūtu par cilvēku kontrabandas noziedzīgo organizāciju upuriem. Komisija uzskata, ka galvenie izaicinājumi uz ārējām robežām ir nepastarpināti saistīti ar to, kāda ir situācija Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tādēļ šie jautājumi ir jārisina kopsakarā. Daudz no jums pieminēja robežu kontroli, sadarbību ar trešajām valstīm, protams, arī humāno situāciju uz mūsu ārējām robežām. Tie ir svarīgi jautājumi, kas tiks risināti jaunajā migrācijas paktā. Migrācija ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības izaicinājumiem pēdējos gados. Mēs nevaram vienkārši noraudzīties uz migrantu ciešanām. Mums ir jāatrod kopsaucējs tam, kā kontrolēt un pārvaldīt migrāciju. Mums ir jāstrādā kopā, uh, lai risinātu šo situāciju, pilnībā respektējot attiecīgo uh, iesaistīto cilvēku cieņu. Paldies! Paldies, un tālāk dodu vārdu Brņjačs kundzei, kur pārstāv Eiropas Savienības padomi. Paldies, godātie Eiropas parlamenta deputāti! Vēlos pateikties par šī vakar debatēm Nešaubīga situācija uz mūsu ārējām robežām ir jārisina efektīvi un saulēcīgi. Kā jau esmu vairāk kārtīgi uzsvērusi, mēs eh, esam gatavi uzlabot eh, migrantu dzīves apstākļus, ir īpaši mazais sargāto grupu dzīves apstākļus, un mēs turpināsim fokusēties uz esošo normu īstenošanu, kas paredz visaptverošu pieeja migrācijai. Mēs raudzīsimies, lai Eiropas Savienībā tiktu veikt konsekventi pasākumi, lai labāk kontrolētu Eiropas Savienības ārējās robežas, kā arī lai risinātu iekšējos jautājumus. Par situāciju uz Horvātijas un uh, Bosnijas ārējās robežas, kā zinat, es šeit pārstāvu Eiropas Savienības padomes prezidentūru, bet vēlos komentēt šo situāciju, jo man šķiet, ka uh, Horvātija tiek um, nepamatoti apvainota par cilvēktiesību pārkāpumiem. Jebkurā gadījumā mēs raudzīsimies, lai cilvēktiesības tiek ievērotas un jebkuras, jebkuras apgalvojums par policijas nepamatotu vardarbību mēs uztveram ļoti nopietni. Un tajā pat laikā mēs mm, arī uzskatām, ka mm, nedrīkst pieļaut policijas patvaļu. Katra sūdzība tiek rūpīgi izskatīta Horvātijas iekšlietu ministrijā, un varu vēlreiz apliecināt, ka Horvātijas policija ievēro pamatiesības, attiecībā pret migrantiem pilnībā ievērojot Eiropas Savienības starptautiskās un nacionālās tiesību normas. Horvātijai kā dalību valstī ir pienākums atbilstoši Schengens kodeksam un nacionālā likumdošanai aizstāv sargāt ārējo robežu un novērst nelikumīgu migrāciju. Kas attiecas uz kopīgās Eiropas Savienības patvērums sistēmas reformu, tad tās saglabājas kā mūsu galvenā prioritāte risināt šo jautājumu plašākā perspektīvā un meklēt visaptverošas risinājumus esošiem šiem izaicinājumiem. Ir veikts milzīgs darbs, ko paveikušas prezid iepriekšējās prezidentūras, un mēs esam gatavi to turpināt. Mēs turpināsim īstenot līdzsvarotu pieeju atbilstoši padomas jaunajai strateģiskajai darba kārtībai. Un mēs uh, ceram, ka šis jautājums tiks adekvāti risināts arī jaunajā migrācijas un patvērumu paktā kas attiecas uz situāciju Grieķijā. Taču šeit vērojam pozitīvu attīstību. Jaunā Grieķijas valdība ir pieņēmusi jaunus tiesību aktus attiecībā uz uh, patvērumu jautājumiem, kā arī uzņemšanas uh, centriem un mēs gaidām, ka šī likumdošana tiks piemērot. Efektīva patvērums sistēma ir svarīga, lai kontrolētu migrācijas plūsmu un uh, īstenot arī Eiropas Savienības un Turcijas līgumu par atpakaļ uzņemšanu. Paldies! Paldies! Tādējādi esam pabeiguši debatas par šo jautājumu. Varam pāriet pie nākamā punkta darba kārtībā, kas ir bērniem piemērotāks internets. Un tagad vēlos uh, dot uh, vārdu Helēnai Dalī komisijas vārdā lūdzu. Vārds jums. Paldies priekšsādētāji, godātie deputāti. Mūsu debatas šodien ir ļoti aktuāls, jo vakar mēs atzīmējām drošāka interneta dienu jau 17. reizi. Mēs gribam lai mūsu bērni un jaunieši uzaugtu par pašpārliecinātiem cilvēkiem, prasmīgiem, gan tieši saistē, gan ārpus tās. Droša interneta vide bērniem ir mūsu prioritāte, jo bērni veido vienu trešdaļu no interneta lietotājiem un apmēram 800 miljonu no viņiem izmanto sociālos mēdījus. viena no šīs komisijas prioritātēm ir pielāgot likumdošanu digitālajām laikmetām, lai visi, arī bērni, varētu droši izmantot internetu. Komisija ļoti aktīvi strādājas pie šiem jautājumiem. Eiropas stratēģija par bērniem piemērotāku internetu ir vērsta uz to, lai internets būtu droša vida bērniem un jauniešiem. Šī stratēģija darbojas kopš 2012. gada, un pie tās strādā komisija, dalību valstis, uh, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju nozari, lai atrastu piemērotākus risinājumus caur koordināciju, pašregulāciju un finansēšanu. Mūsu politika balstās uz ANO bērnu tiesību konvenciju, kurai ir pievienojušās visas Eiropas Savienības dalību valstis. Bērnu drošība internetā caurvījas visai Eiropas Savienības likumdošanai e-komercijas direktīvu, direktīvu par cīņu pret seksuālu bērnu izmantošanu un cīņu pret bērnu pornogrāfiju, audiovizuālo pakalpojumu direktīvu un vispārējā datu aizsardzības regula. Tajās visās ir normas, kas palīdz aizsargāt nepilngadīgos internetā. Kas attiec uz nākotnes iecerēm, tad komisija vispirms strādās pie visaptverošas jaunas stratēģijas par bērnu tiesībām internetā, interneta vidē. Šajā stratēģijā ir paredzēta pasākuma, lai aizsargātu mazas sargātos bērnus, nodrošinātu viņu tiesību ievērošanu tieši saistē un lai novērstu un cīnītos pret vārdarbību. Mēs arī modernizēsim normas, kas attiecas uz digitālajiem pakalpojumiem visā Eiropas Savienībā pieņemot digitālo pakalpojumu aktu. Mēs sākām ar plašu konsultāciju ciklu, lai atrastu līdzsvarotāko risinājumu. Mēs strādāsim arī kopā ar dalību valstīm, lai raudzītos, ka pilnībā tiek transponētas attiecīgās dir direktīvas normas, kas paredz arī jaunu pienākumu dalībvalstīm nodrošināt to, ka video apmaiņas platformas uh, īsteno pasākums, lai aizsargātu nepilngadīgos no nepiemērota satura. Tas ļauj interneta lietotājiem ziņot par neatbilstošu saturu, izmantot vecāku kontrolas sistēmu un arī efektīvus sūdzību izskatīšanas procedūru. Šī pārskatītā direktīva nodrošina arī to, ka audiovizuālo mediju iegūtie dati par bērniem netiek apstrādāti komerclietošanā, ieskaitot arī profilēšanu un mērķētu reklāmu. Bez tām mēs prezentēsim pārskatītu digitālās izglītības rīcības plānu, lai bērniem būtu nepieciešamās prasmes un mākas, lai viņi varētu orientēties eh, šajā digitālajā vidē. Komisija atbalsta arī programmu īstenošanu skolās, lai uzlabotu drošību tiešsaistē, uh, mēdīju prasmes un mākas. Piemēram, drošāks internets Eiropas Savienībai. Šī kampaņa aptvēra 30 miljonus Eiropas Savienībā. Uh, un 4,2 miljonu cilvēki piedalījās īpašajā informatīvajā nedēļā, un tur notika da dažādi pasākumi, kopā 70 tūkstoši. Komisija aktualizē šo plānu fokusējoties uz digitālajām prasmēm nodrošinot jauniešiem un pieaugušajiem prasmes un mākas, kas ir nepieciešams, lai dzīvotu un strādātu digitālajā laikmatā. Kas attiec uz Eiropas Savienības stratēģiju labākā un piemērotākam internetam bērniem, tad mēs esam konsultējušies ar galvenām iesaistītajām pusēm, lai izvērtētu šo stratēģiju. Iesaistītās puses, piemēram, ir drošāka interneta centri, uzņēmumi, NVO. Un jāsaka, primārā eh, un sākotnējā reakcija ir ļoti pozitīva, bet ir svarīga visaptveroša pieeja par spīti, eh, piemēram, dezinformācijas riskam, eh, naida runai un mudināšanai uz vardarbību internetā, tad, tad tie ir riski, kas ir jānovērš un pie kuriem mums ir jāstrādā. Aktualizējot šo stratēģiju, mums ir jābūt pietiekami elastīgiem, lai tā varētu darboties arī nākotnē, jo digitālā ekosistēma attīstās un Bērni un jaunie cilvēki ir tieši tie, kuri visdedzīgāk izmanto jaunos tehnoloģiskos risinājumus. Jebkurš komisijas lēmums par turpmākajiem pasākumiem tiks balstīts uz um, iepriekšējās politikas izvērtēšanas rezultātiem dalību valstīs un Eiropas parlamenta jaunā pilota uh, projekta rezultāts, kas atbalsta sadarbību starp uzņēmumiem, dalībvalstu iestādēm un NVO, lai pēc iespējas ātrāk izņemtu no interneta saturu, kas ir pornogrāfisks vai vardarbīgs, lai tādējādi nekaitātu bērnu tiesībām. Mēs uzskatām, ka darbām šajā jomā ir jāturpinās un jāsaglabā līdzsvers starp aizsardzību no vienas puses un iespēju došanu jauniešiem iegūt formālu un neformālu izglītību. Paldies, un es labprāt uzklausīšu jūs komentārus. Paldies! Tagad politisko grupu vārdā vispirms dodu uh, vārdu uh, Evai Kopēč no Eiropas Tautas partijas. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Kunze, vairāk nekā 90% Eiropas um, pusauģu izmanto internetu mājās, un tā ir pirmā paudze, kas vairs neatceras analogo vidi. Internets ir uh, daļa no bērnu ikdienas pasaules. Bērni un jaunie cilvēki uh, arvien biežāk izklaidi uh, meklē nevis televīzijā vai grāmatās, vai telef bet uh, tieši telefonos un planšetdatoros. Tas, protams, dod iespēju bērniem radoši aktīvi attīstīties, iegūt jaunas prasmes un mākas. Internets var kļūt par vienlīdzīgu iespēju devēju bērniem, kas piedzimuši ar invaliditāti, bet internetam attīstoties, mm, rodas arī vesela rinda apdraudējumu un risks, riski, kam ne mēs, ne mūsu bērni esam gatavi. Un mm, ļoti Nu, bieži vecāki un bērni paliek vienatnē ar tādām problēmām, kā piemēram eh, naida eh, runa un vēršanās pret viņiem internetā. Bērni, kas ir kļuvuši par šādas vārdarbības upuriem, to ļoti smagi pārcieš. Mēs redzam, ka pieaug arī atkarība no interneta un datorspēlēm. Kā Eiropas parlamenta koordinātori bērntiesību jautājumos, es ceru, ka komisija jaunā stratēģijas ietvaros un gatavos gatavojot jauno likumdošanu, ņems vērā ne tikai e, interneta uzņēmumu intereses, bet arī vecāku um, intereses. Paldies! A szocialisták és demokraták nevében Mirjam Dali képviselő. Paldies! Sociālistu vārdā Dali kundze. Paldies, priekšsēdētāja komisāraks. Kādreiz es esmu vadījusi žurnālisti programmu, un mēs esam pētījuši eh, bērnu drošību internetā. Un eh, viena no mūsu žurnālistiem tieši tēloja, ka viņš ir 14-gadīga meitene, kas publiski, publiskās grupās eh, čato ar citiem. Un vismaz 30 vīrieši sazinājās ar šo meiteni, un pavisam drīz viņi nosūtīja uh, savu personisko informāciju, un tad, kad a, tika norunāta tikšanās, pieci vismaz bija ieradušies, bet, protams, uzreiz, kad viņi ieraudzīja kameras, viņi devās prom, skrēja prom, jo ir skaidrs, ka viņi darīja kaut ko visam nepareizi. Kāpēc es to pieminu? Mūsu bērni var ļoti ātri tikt apdraudēti, viņi var nonākt slazdā un pat nenojauš, ko, kas īsti notiek. Šodien mēs dzirdējam, ka jauniešiem bērniem patīk darboties internetā un varbūt viņiem ļoti veiksmīgi sanāk daudz ko atrast internetā, bet atcerēsimies, ka viņi ir ļoti neaizsargāti. Tāpēc arī pakāpojumu sniedzējiem digitālām platformām ir nepieciešams politikas, lai, vajadzētu, var, lai varētu aizsargāt bērnu intereses. Gan vecākiem, gan uh, valdībām, gan arī Eiropas komisija ir jāizver par savu prioritāti lai bērniem internets būtu drošs. Mēs vēlamies, lai bērni skolā un uz ielas būtu droši. Tieši tāpat arī internetā bērnam jābūt drošiem. Paldies! Lielas paldies! Un tagad riņu uh, grupas vārdā Tumkundze. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, komisārs Kundze. Kā tika paziņots par uh, šo diskusiju, Es uh, uzreiz izteicu, ka es gribēšu izteikties. Es biju tieši iepriekšējā sasaukumā referente par šādiem jautājumiem. Un, uh, kad es redzēju šo debati, tad es pārbaudīju, uh, kā šīs lietas tiek virzītas. Pēdējā reize komisija par šo runāja 2011. gadā. Pieminēšu, pirms desmit gadiem mēs bijām pirms uh, tirgus fragmentācija. Taču pavisam nesen mēs pieņēmām to, ka dalībvalstis lēms par šiem jautājumiem. Uh, Pirms kādu laika komisija ir paziņojusi eh, par eksperta grupas izveidi, eh, lai varētu uzlabot drošību internetā bērniem. Tātad tikai 8 gadi bija nepieciešams. Nepieciešams, lai kaut ko darītu. Grupa ir tikusies jau trīs reizes, bet pagaidām nav risinājumu. Viena lieta, ko mēs nedrīkstam aizmirst, ir tas, ka bērni aug ļoti ātri. Uh, Ja desmit gadi ir nepieciešami politiskiem lēmumiem, tad bija vesela paudze bērnu par šo laiku jau ir izaugusi. Jā, protams, mums ir nesliktas direktīvas, piemēram, mm, ksenofobija, naidaruna, uh, vardarbība internetā, bet ar to nepietiek. Ir nepieciešams arī izglītot bērnus, un ne jau projekta veidīgi, bet tas ir jādara katrā uh, skolā, tā lai būtu ļoti skaidra programma, lai būtu labi apmācīti skolotāji, bet kas mums ir praksē? Daudzās valstīs 60% skolās vispār nav interneta pieslēguma. Par kādu digitālu izglītību mēs varam vispār runāt? Mums ir nepieciešams investēt un rīkoties pēc iespējas ātrāk, nevis vienkārši sasaukt sanāksmes un veidot darba grupas. Mums ir jādara reālas lietas. Paldies! Un tagad ide vārdā Festkungs. Jā. Yeah. Lielas paldies priekšredētājas kundze. Kad kaut kas eh, neglīts notiek, tad Eiropas Savienība parasti ir klāt. Eh, Daudz pētījumu un skolotāji saka, ka eh, jauniešiem, bērniem izmantojot internetu, viņi īsnībā mazina savu spēju koncentrēties un bērni pārto par tādiem ne, nekā nedarīšanas uh, Uh, personām, un īstenībā tas nodara viņam tikai kaitējumu, bet mēs daudz runājam par dažādu veidu saturiskām briesmām, kas apdraud bērnus, piemēram, uh, ar viņiem var mēģināt iedraudzēties, vai arī viņi var kļūt par viltus ziņu vai pornogrāfijas upuriem. Tas, kas īsti notiek internetā, kas tiek veicināts ar bērnu starpniecību, bet pēc te pašā laikā uh, tādas stulbas spēlītes eh, neļauj bērniem koncentrēties un atņem laiku īstām vajadzīgām lietām. No Eiropas Savienība neko daudz nedara. Vienkārši uzskata, ka digitālai uh, pasaulē būtu nepieciešams pēc, pēc iespējas ātrāk piekļūt uh, bērniem. Mums būtu nepieciešams sargāt bērnus ne tikai no pornogrāfijas, bet arī no tām lietām, kas padara viņus stulbākus. Paldies! Un tagad zaļo vārdā Kolēja kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Droši internets bērniem ir ļoti būtisks. Bērniem ir jābūt absolūti drošiem, lai viņi varētu darboties internetā, viņiem būtu jābūt iespējai uh, rast jauns risinājums, bet kad es paskatījos mājas lapā par uh, drošu internetu bērniem, tad es ar pārsteigumu pamanīju, ka tur diskusijas notiek ļoti plaši tieši par to, kā var identificēt ar mākslīgo intelektu un e, e, izdzēst no interneta Uh, bērnu pornogrāfiju un bērnu seksuālu izmantošanu. Mēs, kā likumdevēji, mēs runājam par visām šīm tehnoloģijām, tāpēc arī varbūt īsti pareizi runāt par to, ka mākslīgais intelekts ir uh, tas burvju līdzeklis, kas atrisinās pilnīgi visas problēmas. Uh, komisijas pārstāvi runāja par izglītību. Jā, nākotnes eh, iniciatīvām par drošāku internetu tieši jākoncentrējas uz bērnu iemaņām un uh, izglītību. Nevajadzētu koncentrēties uz tikai viena uh, uzņēmuma piedāvātiem risinājumiem, bet jābūt savietojumiem risinājumiem. Lielas paldies! Un tagad goe vārdā Peletiekurdz. Uh, mikrofonu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāsaka, 75% bērni mūsdienās lieto internetu. Tā ir brīnumaina pasaule, bet tajā pašā laikā arī ļoti riskanta. Komisārs kundze, jums ir taisnība, kad jūs sakat, ka ir jāaizsargā mūsu bērni, ka riski, ņemot vērā viņu jauno vecumu, ir ļoti lieli. Protams, ka mēs šeit domājam gan to ļoti vārdarbīgo saturu, gan arī kibernoziegumus un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā, komisārs Kundze, jūs sakat, ka cilvēki tiešām internetā ļoti bieži vienkārši patērē, bet jādomā arī par reklāmām, ka bērni tiek katru dienu pārpludināti ar šīm reklāmām. Un, protams, ka viņi kļūst par patērētājiem un materiālistiem. Komisārs Kunze, šeit savā uzrunā jūs runājat par digitalizāciju visiem. Jūs runājat par arī invalīdiem, bet jāsaka, ka jums būtu bijis jāizmanto iespēja un vairāk jārunā par to, lai nebūtu atstumts neviens, kā iesaistīt invalīdus. Paldies, lūdzu, ievērojiet runāšanas laiku. Un nākamais runātājs Spirakī kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs Konze, es domāju, ka jūs esat ļoti labi informēti, ka jaunieši no 11 līdz 18 gadiem Eiropā lielākā daļa no viņiem ir bijuši par upuriem vai nu no sekstingam, vai nu no kādai vardarbībai vai arī viltu ziņam. Mēs esam daudz runājuši par to Grieķijā, skolās un uh, skolās es runāju ar bērniem par to, kā viņi var aizsargāt sevi. Tad, kad viņi lieto internetu, e, rezultāti bija ļoti interesanti. Jā, bērni vispār ir lietas kursā, taču viņiem ir nepieciešama palīdzība tā, lai varētu droši izmantot tehnoloģijas. Tas viss parāda to, ka ir uzņēmumi, kas uh, darbojas sociālo mediju uh, jomā. Visiem šiem uzņēmumiem ir vispār uh, līdzekļi, lai varētu nodrošināt to, lai dažādi uzbrukumi internetā nebūtu ikdienā. Pie tā visa mums vajag uh, strādāt, un mums ir nepieciešama informācija un informācijas izplatīšana bērnu starpā, skolotāju starpā. Mums ir jāaizsargā savi pilsoņi. Liels paldies! Nākamais runātājs ir Benefei kungs, es un degrupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Jaunajai paaudzei laiks, ko viņi uh, dzīvo, Viņiem nav īstenībā pārāk daudz laika, viņiem būtu nepieciešams darboties un daudz ko darīt. Mēs vēlamies, lai internets būtu pavisam drošs bērniem. Mēs esam daudz redzējuši, ka pornogrāfija, piemēram, internetā kļūst ar vien apjomīgāk, ar vien vairāk, arī uh, kiberuzbrukumi dažādi notiek, un tas viss pārkāp bērnu tiesības. Manuprāt, ir svarīgi darīt visu, lai to visu apkarotu. Mums ir nepieciešami labāki instrumenti arī profilaksei. Mums ir jāizglīto bērni par to, kā viņi var droši izmantot internetu. Ir nepieciešams izmantot tādus instrumentus, kas ir patiesi iedarbīgi, lai būtu arī vajadzīgie materiāli, ko, kas ir izmantojami, lai bērns aizsargātu. Mums ir dažādi veidi priekšlikumi, piemēram, tiem likumiem par uh, Uh, interneta drošība, kas ir tapuši Itālijā, ir būtiski apvienot gan uh, ražotājus, pakalpojums sniedzējus, gan arī pilsonisko sabiedrību tā, lai varētu nodrošināt patiesi drošu internetu. Mums tagad ir nopietni izaicinājumi, un Svarīgi, lai pēc iespējas ātrāk bērniem būtu pieejams droši internets. Lielas paldies! Un tagad Reslere kungus, tāds partijas grupas vārdā, lūdzu. Lielas paldies, priekšredētājs kundze! Šajā digitālajā laikmetā ir svarīgi aizsargāt bērnu tiesības un cieņu, lai viņi nekļūtu par internetu vardarbības upuriem. Internets, protams, ir uh, spēcīgs instruments un ir daudz dažādu iespēju, te pašā laikā daudz risku. Un tikai jau ir iedarbināti drošības mehānismi, bērni var būt aizsargāti un uh, viņi nebūs pakļauti maldinošai reklāmai vai kiberuzbrukumiem. Un to visu mēs varēsim panākt tikai tad, ja labi sadarbosies pilnīgi visi, gan tehnoloģija uzņēmumi, gan politikas veidotāji, bet tomēr tieši vecāki uh, ir tās personas, kas var vislabāk aizsargāt savus bērnus, jo ir svarīgi, lai bērni vērstos tieši pie vecākiem, ja rodas kādas šaubas vai jautājumi par internetu izmantošanu. Bērniem ir svarīgi nodrošināt drošu vidi, tā lai viņi varētu uh, uh komunicēt, tā lai viņi varētu būt savstarpēji saistīti, izglītoties, bet lai tas viss notiktu bez riska. Tagad lūdzu aicinu S&D grupas vārda Agiju Salibā Kongo. Paldies, priekšsēdētāji! Kāpēc e, mums ir jārunā par šiem jautājumiem? Jā, internetā ir daudz iespēju, te pašā laikā ir neaizsargātas grupas, kā piemēram bērni, it īpaši bērni, kuri var tikt apdraudēti. Interneta vidē bērni bieži vien redz saturu, kas uh, ir nelegāls vai vai kaitīgs, piemēram, bērnu pornogrāfija, vārdarbība vai arī uh, kaitēšana sev pašam. Tagad dzī bērni dzīvo pilnīgi jaunā digitālā realitātē, un tas ietekmē katru viņu dzīves aspektu. Tas attiecas uz viņu spēlēm, uz viņu izglītību, atti attīstību un socializēšanos. Mums šobrīd nav instrumentu, lai palīdzētu bērniem tikt uh, galā ar riskiem, bet eh, vai mums ir tādi drošības pasākumi, kas palīdzēs bērniem palikt uh, drošībā, tad, kad viņi lieto internetu? Mums ir morāls pienākums nodrošināt drošu internetu saviem bērniem un sagatavot viņus tam, ka digitalizācija arvien pieaug. No komisijas puses mēs sagaidām pēc iespējas ātrāk atbildes uz kiberapdraudējumiem, lai bērni būtu droši internetā. Lielas paldies! Nākamais runātājs ir kun, Kopa Parosas kungs, tautas partijas grupas vārdā. Paldies priekšsādātāji! Šodien mēs jau dzirdējām, ka vakar bija uh, drošā interneta diena, un, piemēram, var pieminēt, ka tikai Grieķijā katrs piektais bērns ir saskāries ar vardarbību internetā, viņš ir saskāries ar uzbrukumiem, Tik daudzi bērni cieš, ir arī dažāda veida finansiāla krāpniecības mēģinājumi, un viņu dati tiek izmantoti. Ir arī gadījumi, kad bērni tiek izolēti. Bieži vien vecāki atstāja bērnus uh, mobīlo telefonu kompānijai vienkārši, lai bērni varētu pasēdēt klusi. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Mums ir nepieciešams aizsargāt bērnus, mums ir nepieciešams Eiropas vecākus izglītot tā, lai viņi varētu palīdzēt saviem bērniem. Ir jābūt izveidotai, mm, izveidotiem uh, mehānismiem tā, lai bērni spētu palīdzēt, pa, varētu pavadīt laiku drošā vidē. Lielas paldies! Un tagad esam izsmēluši runātāju sarakstu un ir brīvais mikrofons. Seši deputāti ir pieteikušies un mums ir iespēja uzklausīt visus sešus. Un sāksim ar Makresko kungu no S&D. Trebuie să construim un internet sigur pentru copii. Jā, Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams drošāks internets saviem bērniem, ir nepieciešams sadarboties ar internetu pakalpojumu sniedzējiem, ar sociālo mēdīju platformām, lai rastu risinājumu, kur internets būtu drošāka vide. Pavisam nesen pētījums Rumānijā parāda, ka katrs trešais bērns ir sastapies ar iegāšanos internetā, un jāsaka, tas ir pieaugošs fenomens. Ļoti daudzi par to neziņo, jo viņi uzskata, ka situācija atrisināsies pati no sevis. Tajā pašā laikā arī vecāki bieži vien publisko sensitīvus personīgus bērnu datus internetā. Ir svarīgi izglītot gan bērnus, gan vecākus, jāiesaista skolas lai izvairītos no šāda veida situācijām. Uzskatu, ka komisijas iniciatīva ir laba un esmu pārliecināts, ka internets būs drošāks, ja mēs to izlietosim, piemē, pielietosim atbilstoši. Paldies! Paldies priekšsēdētā. Ir veikti pētījumi par to, ka daudzās valstīs jau desmitgadīgi bērni kļūst e, digitāli atkarīgi un šis vecums liekas ar vienu paz pazeminās. Un ārsti, psihologi un e, psihiatri e, ļoti bieži pauž bažas par to, ka bieži, piemēram, notiek vardarbīgi uzbrukumi ne tikai internetā, internetā, bet to īstenošana caur internetu tiek mudināta arī dzīvē. Mēs, protams, visi gribam, lai bērni interneta vidē justos droši, bet ir jāatceras, ka tajā pat laikā internetā var atrast daudz svarīgas informācijas, bet tur arī daudz apdraudējumu, kā piemēram naida kurināšana, pornogrāfija, mobbings, pedofīlija Un tādēļ es atbalstu tādu iniciatīvu kā vakar, kas ir droša interneta diena. Uh, kad eh, tiek runāts eh, par tādas likumdiešanas veidošanu, lai tiešām nodrošinātu drošu vidi internetā, lai cīnītos eh, pret apdraudējumu šajā vidē mūsu bērniem. Un vēlos aicināt komisiju, lai tā darītu visu, kas ir tās um, spēkos, lai internets būtu pēc iespējas drošāks. Nākamais runātājs Haizers no sociālistiem un demokrātiem. Viena minūte. Paldies! Slovākijā mēs sakām, ka internets tāpat kā uguns ir noderīgs, bet tajā pašā laikā ļoti bīstams. Tas nozīmē to, ka Mēs nevaram izmantot internetu, lai nepildītu savus vecāku pienākumus, vienkārši iedodat viņam rokās telefonu vai planšeti. Ir skaidrs, ka internetam ir jākļūst drošākam priekš bērniem. Nedrīkst būt tā, ka bērnu dati nokļūst pedofīlu rokās vai uzņēmumu rokās. Jāsaka, ka bērni tiešām internetā sastopas ar ļoti daudz reklāmām, kur, piemēram, tiek reklamēti arī seksuāli kontakti un tam līdzīgi. Ir jāstrādā kopā ar vecākiem un skolām, jāsagatavo um, izglītības programma par riskiem lietojot internetu. Ir svarīgi, lai arī vecāki un skolas nodarbotos ar izglītošanu. Paldies! Komisārs Konze, cienījamie kolēģi, droši internets bērniem tas ir kaut kas, ka pie kā mums ir jāstrādā Eiropas un dalībvalstu līmenī. Mēs nevaram pieļaut to, ka šāda nedroša situācija, piemēram, bērni tiek seksuāli izmantoti, un tas ir paties risks, kas rodas internetā. Komisārs Konze, es pilnībā piekrītu tam, ka uh, audiovizuālās direktīvas eh, ieviešana un pārskatīšana ir labs veids, kā mēs varam nodrošināt labāku bērnu aizsardzību, un mums kā Eiropas Savienības eh, parlamenta deputātiem ir jāskatās, kā tas tiek īstenots un transponēts mūsu pašu normatīviem aktos. Ir svarīgi mācīt bērnus rīkoties droši, jāmāca bērnu, jāmāca viņu vecāki, kas, protams, ir savu bērnu audzinātāji Vēlos runāt par to, ka ir nepieciešams runāt par apmācības programmām arī, piemēram, universitātes līmenī. Mums ir dažāda veida programmas Čehijā,